man ir neliels paziņojums. Very short announcement. I will change. Es pāriešu uz dzimto valodu. Priekšsēdētāju konference vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Sāharova balvas piešķiršanu šogad. Tas ir ļoti svarīgs lēmums, un tā ir svarīgākā balva, ko piešķirām. Tā tiks piešķirta pieciem arābu pavasara pārstāvjiem. Un tagad nolasīšu viņu vārdus. pēcnāves apbalvojums tiek piešķirts Mohamedam Boazīzī no Tunisijas. Asmā Mahfols no Ēģiptes. Ahmeds Aldzubairs, Ahmed Al-Sanusi no Lībijas. Reizan Zeitoner un Ali Farta no Sīrijas. Dargie kolēģi, tādējādi mēs paužām savu atbalstu tām, kas notiek viss tuvākajā kaimiņu teritorijā, un tā mēs paužām savu atbalstu cīņai par fundamentālajām vērtībām, uz kurām balstās arī Eiropas Savienība, un tā ir solidaritātes izrādīšana ar arābu pasauli. Un mūsu apbrīna un atzinība tiem, kur spēja mainīt situāciju savās valstīs. Paldies! Madam Wallis. vacanze? Grazie Presidente, vorrei portare all'attenzione di questo Parlamento. Paldies priekšstādātāji, es gribētu vērst šī parlamenta uzmanību uz to, kas notika Ligūrijā un Toskānā, proti plūdi. Septiņi cilvēki ir gājuši bojā, seši ir pazuduši bez vēsts, ir izpostīti daudzi tilti un citi infrastruktūras objekti. Lūdzu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai palīdzētu mums šajos reģionos, kas ir cietuši tik liels zaudējums un postījums. Paldies! Paldies! Mēs pieņemam zināšanai to, ko jūs sacījāt, un pārējiem pie balsošanas. Pirmais būs balsojums par ombudu gada ziņojumu 2010. gadam. Vienas balsojums, kas par pret atturas